Nākošais eh, paziņojums eh, Čehijas eh, iestādes paziņo, ka Minārkungs aizstās Havelkungu sākot 3. jūlī. Tas notiek. Es sveicu mūsu jauno kolēģi un atbilstoši 3. punktu 2. paragrāfam. kamēr notiek visas par šo personu atbilstošās informācijas pārbaude, un kamēr viņš ir parakstījis deklarāciju par savu atbilstību amatam, un ka viņam nav neatbilstošu amatu vai interešu Eiropas parlamentam, tātad Minārkungs sāk darboties parlamentā, tās struktūrās un varēs izmantot visas ar to saistītās tiesības. Otrām kārtām. Es no uz Pačiģu kunga esmu saņēmis lūgumu, lai tiktu aizsargāta viņa uh, imunitāte attiecībā uz tiesas uh, procesu Viļņā. Tāpat no SND grupas esmu lūdzis, uh, uh, saņēmis pieprasījumu deputātu nozīmēšanai dažādās uh, komitejās, uh, un ja nebūs nekāda iebilduma, tad mēs šo informāciju.